Voilà, voilà, on se presse un peu. On... Lūd, lūdzu, tagad pasteidzieties, ieņemam vietas, lai varam sākt balsot. Et nous allons commencer. Un tagad sāksim. Vispirms balsojam par Stojanova ziņojumu. Proti, tas ir e, viens balsojums par visu ziņām, kas par pret atturas pieņemts. Tagad Eh, ne, pat Rau neviešu ziņojums, personālais balsojums, sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pāriesim pie Zajera ziņojumu. Tas arī ir personālais balsojums, sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie otrā zaļa ziņojuma. Un šeit arī ir personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad trešais sāja ir ziņojums, un tur arī ir personālais balsojums. Sākam balsot!